Tagad ir daži paziņojumi, gribētu informēt parlamentu, ka netika pieņemti um, iebildumi par 13.18. panta interpretāciju, kā apko to interpretē un kā tas vakar bija sēdē